jautājums, kuru uzdod mutiski Eiropas komisijai, proti turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvu profesiju stiprināšanai uzņēmēja darbības jomā. Pirmais uzstāsies šā jautājuma autors, autori, un eh, pirmais ir prezidents Antonio Tajāni. E, eh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Godātā komisārs kundze, dāmas un kungi, deputāti! 4 miljonu brīvo profesiju Eiropā veido 11 miljonus darba vietu ar apgrozījumu, kas. Komisārs kundze, saka priekšsēdājs, lūdzu ievērojiet klusumu. Tātad šie 4 miljoni, 11 eh, miljonus darba vietas un apgrozījums ir vairāk nekā 500 miljārdi eiro. Mums ir jāatbalsta šie cilvēki, ir jāņem vērā viņu problēmas un jānodrošina brīvajām profesijām piekļuvu kredītiem nedrīkst arī viņus noslīkot ar pārāk lielu administratīvo slogu. Viņiem jānodrošina tādas pašas iespējas, kādas pastāv MVU, kā piemēram piekļuve Eiropas Savienības konkursiem un reģionu tiešajiem iepirkumiem. Tāpat ir jāņem vērā arī profesionālo apvienību loma. Augsta līmeņa uh, grupu, kurus sasaucu kā komisārs 2014. gadā, sagatavoja ieteikumus, lai atbalstīt brīvo profesiju attīstību Eiropā, nevis tikai nodrošināt labāku piekļuvi kredītiem, bet sniedzu, lai tiktu sniegt arī labāka uh, informācija un uh, veicināts darbības starptautiski. Tagad mēs esam nokļuvuši līdz mērķim, Proti, mēs jaunajai Eiropas komisijai uzdodam jautājumu, kādas ir tās nodomi, sakot šiem, šīm apņemšanām. Mēs vēlamies, lai komisāra būtu apņēmības pilna. Un komisārs kundze vēlos apliecināt to, ka jūs varat rēķināties ar lielu šī parlamenta atbalstu likuma projektiem, politiskajām iniciatīvām un programmām šādai ļoti svarīgai ekonomikas eh, nozarei un nodarbinātībai Eiropā. Šeit Eiropas institūcijām jāsniedz savus ieguldījumus, tādēļ mēs gaidām no jums spēcīgu politisko iniciatīvu, kas veicina brīvo profesiju attīstīšanu, kurām ir attīstība, kurām nepieciešama lielāka brīvība un mazāk birokrātijas, nevis kā demokrātija, ko tu teici iepriekšējais komisārs. Nākamā runātā Evelīns Gebhards kundze, divas minūtes lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Brīvās profesijas ir ārkārtīgi svarīgas profesijas un sabiedrības mugurkauls Eiropas Savienībā. Šīs profesijas ir saistīts ar augstu kvalifikāciju, bieži vien at, tas skar medicīnas, tieslietu un nozars, kā arī skar citas būtiskas drošības nozars. Tādēļ šajās jomās ir nepieciešama augsta kvalifikācija. Ir jānodrošina skaidri noteikumi, kas sniedz arī drošību par to, ka šeit ir tiešām augsts kvalificēts speciālists. Kā tā Jānī eh, kungs, es uzskatu, ka mums arī šeit jāsamazina administratīvais sloks, taču vienlaikus ir jānodrošina tas, lai šajās nozarēs valdītu šī augstā kvalifikācija ta, kval, un kvalitāte. Tas ir tas, kas mums nepieciešams. Ņemot vērā. Uh, profesiju pielīdzināšanas direktīvas īstenošanu, šeit tiek īstenot arī izvērtēšanas procesi, un es zinu, ka šajās jomās notiek ļoti uzmanīga kontrole, pārbaudas, un tas jautājums, kur jūs uzdodat un kur es labprāt arī gribētu dzirdēt atbildi no jums, kāda ietekme ieguldījums pastāv šajā nozarē, kāds ir mērķis eh, no jūsu puses veicot šo izvērtējumu un kādas sekas jūs eh, vēlties šeit saskatīt. Šie jautājumi mūs ļoti nodarbina, un, kā jau teicu, mēs vēlamies rūpēties par to, lai šīs, šie pakalpojumi tiktu sniegt pēc iespējas augstākā līmenī, un lai patērētāji, pacienti, tie cilvēki, kuri gūst labumu no šiem pakalpojumiem, var būt pārliecināti, ka saņem attiecīgas kvalitātes pakalpojumus. Lielas paldies! Liels paldies mm, Gerhards kundzei. Nākamais uh, runātājs no komisijas puses Navračiča kungs. Uh, liels paldies. Uh, priekšsēdētāji, godātie deputāti, vēlos pateikties par iespēju uzsvērt brīvo profesiju lomu un nozīmību Eiropā, jo jūsu jautājums jau skaidri pasaka, ka brīvās profesijas uh, tiek atzītas, īpaši ņemot vērā šo uzņēmuma darbības garu, kas šeit valda starp brīvajām profesijām. Advokāti, mediķi rada uzņēmumus, viņi iegulda savus kapitālu, zināšanas. Un, protams, ka tie ir arī uzņēmēji, kas rada darba vietas, kas nodrošina augsta līmeņa produktus un pakalpojumus, un tādēļ Eiropas komisija uh, ir apņēmusies ļoti rūpīgi izvērtēt šīs eh, profesiju kategorijas savā nākotnējā darba programmā. Šeit eh, mēs cenšamies noskaidrot, kādas ir īpašās vajadzības šajās jomās, eh, noskaidrot, kādas ir nepieciešamās iemaņas un prasmes, kā ir situācija saistībā ar piekļuvi tirgiem un finansējumiem, un šī autonomā darba grupa ir sagatavojusi ieteikums, kas uh, tiks iekļauti ziņojumā, kas tiks uh, finalizēts līdz šī gada beigām. Un šajā ziņojumā ir piecas dažādas jomas. Pirmā joma ir uzņēmē darbība, apmācība, izglītība, jo brīvēm profesijām uh, ir jāapgūst uzņēmēja darbības un profesionālās prasmes. Šeit vēlos uzsvērt to, ka brīvās profesijas jau tagad var gūt labumu no Erasmus programmas jauniem uzņēmējiem. Otrā joma runā par piekļuvu finansējumam. Šeit jāuzsver tas, ka šeit Eh, uzņēmiem var saņemt eh, līdzekļus no kosme un apvāršanas 2020 eh, programmas, kā arī citām. Un trešais joma analizē piekļuvi tirgiem, ceturtā joma aicina brīvo profesiju pārstāvjus Uh, sniegt savu ieguldījumu cīnīties ar šo administrīvo slogu, ko jūs bieži pieminējāt, lai identificētu, kur pastāv trūkumu un labās prakses Eiropā. Un noslēgumā darba grupa pauž savu vēlmi spēcināt brīvo profesiju, uh, vēlmi iesaistīties uh, Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ vēlos lai uh, pārstāvi no brīvām profesijām piedalītos 2015. gada uh, fórumā, uh, kas notiks uh, novembrī. Šis fórums ir paredzēts MVU, uh, kas notiks Luksemburgā. Un šobrīd vēlos vēl pieminēt to, ka Šobrīd katrā dalība valstī tiek veikts arī pētījums saistībā ar uh, profesiju pielīdzināšanas direktīvas īstenošanu. Šeit uh, tiek iesaistīts arī vietējās institūcijas un pateicoties šim. Um, Šiem pasākumiem mēs esam spējuši identificēt uh, apmēram 5000 dažādu profesiju dažādajās dalību valstīs. Uh, Mēs tagad zinām, ka ļoti daudz brīvo profesiju regulētas profesijas dalība valstīs. Uh, šī ir ļoti būtiska nozara, kas arī palīdz uh, samazināt bezdarbu. Vēl vēlos teikt, ka komisija pēc mēneša pieņems, 31. Uh, oktobrī pieņems iekšējā tirgus stratēģiju, un viens no galvenajiem elementiem šajā stratēģijā būs runāt par vēl esošajām esošiem šķēršļiem par vienoto tirgu pakalpojumiem, un šeit arī tiks ņemts vērā brīvo profesiju aspekts. Es eh, pēc tam, kad šī iekšējā tirgu stratēģija būs pieņemta, labprāt gribētu diskutēt ar jums par to. Šis ir ļoti komplekss dokuments, esam iekļāvuši daudz jaunas eh, lietas tajā. Liels paldies par šo mutisko jautājumu un aicinu jūs vēl turpināt diskusijas vēlāk ar mums. Liels paldies! Paldies komisārs kundzei. Tagad Andrēs Švābkungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, cienījamies kolēģis un kolēģi, komisārs Bienkovskas kundze. Sīsnieks paldies jums par eh, izklāstu, par to, kā jūs eh, Eiropas eh, vienotajā tirku izstāvoties brīvu profesiju lomu. Kolēģis Tiģāni jau ļoti skaidri pateica, cik liela nozīme mums kā tautas partijas politiskai grupai, kādu mēs piešķiram brīvajām profesijām. Uh, visos veidos. Tādēļ es ar bažām saskatu, ka atsevišķi pārkāpumi, līguma pārkāpumi pret dalībvalstīm ir īpaši noteikumus par patērētāju aizsardzību. Eh, tiek, tas tiek risināts kā līguma pārkāpuma process. Protams, kā mobilitāte Eiropas iekšē tirgu ir jāpalielina, tādēļ šī līguma pārkāpšanas uh, procedūra, tas parādīs ļoti skaidri, vai šie pasākumi ir pieļaujam vai nē. Tādēļ es ar interesi gaidu Eiropas kopienu tiesas spriedumu šajā procesā. Jā, komisārs kundze, mūsu interese ir vērst uz to, ka brīvās profesijas uh, pēc savas būtības un pašpārvaldes Eiropas iekšējā tirgū, tiem vajadzētu saglabāt savu pozīciju, un jūs, kā atbildīgā komisāra, esat atbildīgi par klasisko vienotā tirgus daļu, atšķirībā no digitālā iekšējā tirgus, protams, esat tā komisāra, kas eh, aizsargā brīvās profesijas, un jums par to ir jācīnās, ir tiepaši tādēļ, ka jūs uh, pārbaudām noteikumus, kas attiec uz šiem brīviem pro profesijiem. Tādēļ es ceru, ka iekšē tirgus stratēģija, kas būs izstrādāta pēc vairākiem mēnešiem, arī par brīvajām profesijām eh, iekļausiet eh, pozitīvus aspektus. Sirsnīgs paldies! Paldies! Sociālas un demokrāta vārdā Nikolā Danti uz vienu minūti lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Komisārs kundze, dāmas un kungi! Savienībā, kas arvien vairāk pamatojas uz zināšanām kā attīstības motoru, brīvās profesijas ir patiesi izaugsmas faktors. Ir īpaši, ja mēs raugoties uz to, ka institūcijas tam vēl nepiešķir pietiekam vērību. Tādēļ ir jāveido skaidri noteikumi. To apstiprina arī dati, kas mums ir par vienoto tirgu, un tas to parāda arī fakts, ka brīvās profesijas vēl nevar būt pietiekami mobīlas. Es uzskatu, ka prioritāte jāpiešķir izglītībai, lai varētu pastāvēt starptautiskā konkurences cīņā. Ir svarīgi arī samazināt birokrātisko slogu, ir jāveido juridisks ietvars, tam ir jābūt efektīvam un skaidram, lai būtu nodrošināts iespējas. Ir ļoti labs tas, ko šodien teica komisārs kundze par uzlabotu integrāciju un atbilstošu šīs svarīgā sektora attīstību, kas gan ekonomiski, gan arī sociāli ir svarīgs. Āds grupas vārdā Ditas Harāncovas kundze uz vienu minūti lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Komisārs kundze, ārsti, juristi, arhitekti, mums pret šīm profesijām jātiecas ar respektu un vienlīdzīgi. 59. pāns eh, revidētajā direktīva eh, tādēļ tik svarīgs. Un nākamajos gados eh, būs jāvērtē kādas, kādi ir notiekumi, lai strādā šajās brīvajās profesijās, vai tur nepastāv uh, diskriminācijas visās dalībvalstīs. Komisija ir uh, bijusi ļoti restriktīva, kad pieņēma lēmumu, kāds ir uh, pieļaujams iemesls, un aicina tās dalībvalstis, kas uh, neatbalsta šo um, uh, uzņēmē darbību un tiesiskos principus. Priekšsēdētāji, kad tiek pārbaudīti kā, ar kādām, ar kādām eh, šķēršļiem saskaras eh, čehu inženieri, kad tie ierodas strādāt Vācijā. Tas ir jāpārbauda. Un eh, iedzīvotājiem ir jāsņem iespēja ikdienas dzīvē izvēlēties, izvēlēties speciālistus. Un vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi pamatbrīvībām. Kui? Jā, paldies. Un tagad Konstance Gripskundze. Lūdzu. Merci, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji. Es iepriekšējā sasaukumā biju referente par direktīvas par profesionālo kvalifikāciju pārskatīšanu un es uh, darbojos Eiropas tautas partijas uh, grupā, un šī direktīva, uh, es runāšu par vienu svarīgu izaicinājumu, proti par šīs profesiju, šo profesiju pārstāvju iespēju pārvietoties visā Eiropas Savienībā ar viņu mobilitāti. Uh, Um, pārskatītās direktīvas uh, viens no svarīgākiem jauninājumiem ir Eiropas uh, profesionālā kārte. Iecere bija uzlabot uh, kvalifikācijas atzīšanas procedūras, attiecībā uz virkni reglam, regulēto profesiju. Kāda ir situācija šodien īstenojot šos pasākumus uh, attiecībā uz šo profesionālo karti? Ir uh, Uh, uzsāktas konsultācijas ar medicīnas māsām, ārstiem, fizioterapeitiem, nekustamā īpašuma aģentiem un kalnu uh, pavadoņiem. Gribētu zināt, kāda ir situācija un kas ir sasniegts. Paldies! Tagad Otmārs Karas Komisārs kundze, priekšētātē kungs, dāmas un kungi. Jau 2003. gadā mums bija kopīga rezolūcija par konkurences noteikumiem un tirgus noregulējumu brīvajām profesijām. To mēs pieņēmām. Toreiz arī tā vienkārši iemesla dēļ, jo brīvās profesijas eh, ir stabilitātes ankurs mūsu ekonomikā. Bet uh, Šī profesija ir izaicinājuma priekšā, ir īpaši digitalizācijas laikmetā un globalizācijas laikmetā. Mēs konstatējam, ka brīvās profesijas parastām ir vajadzīga akadēmiska izglītība un uh, augsta līmeņa kvalifikācija. Tās ir neatkarīgas profesijas, pašatbildīgas, neitrālas un Tas viss nevar mest par vienu kārti. Tās uh, rūpējas par to, ka tiek sniegti visā teritorijā pakalpojumi, un tos nevar uh, salīdzināt uh, ar uh, cita veida profesijām. Tam jānodrošina pakalpojumi par atbilstīgām cenām, un ja tas ir jānoregulē, tad ir jāsaka, ka mums ir vajadzīgi tādi noteikumi, kas neierobežotu brīvību, neatkarību un drošību. Brīvajām profesijām nav vajadzīga pārlieku liela regulācija. Šis, šo profesiju pārstāvējiem ir jāvar strādāt neatkarīgi un brīvi. Paldies! Un tagad Salīnī kungs. Jā, paldies priekšādētāji. Labvakar, komisārs kundze temats, kas ir uzdots. Tajā runa par vienu no pašām svarīgākajām diskutētajām tēmām, bet tas viss nav ļoti noregulēts, kas attiecas uz struktūru. Brīvās profesijas parasti ir labi pārstāvētas. Arī komisija to ir atzinusi. Tagad jānodrošina vienkāršošana, internacionalizācija un piekļuva finansējumam. Ir īpaši par šo pēdējo punktu es gribētu runāt un gribētu norādīt uz to, ka, ja mēs precīzi paraugāmies uz šo jautājumu, kāds ir, piemēram, manā valstī, tad uzkrītoši ir. ka netiek atzīts, ko šīs ar kādām grūtībām šīs profesijas saskaras. Bieži vien tām nav piekļuves eh, tam finansējumam, kas, ko sniedz Eiropas Savienība. Tādēļ es īpaši gribētu lūgt to ņemt vērā. Paldies! Senfeldas. Činkai, paņēma šeit. Kungs. Jā, liels paldies, priekšēdētāji. Jā, ļoti labi, ka mēs diskutējam šovakar par šo jautājumu. Brīvās profesijas ir ļoti svarīgas ne tikai darba tirkumu, tām ir arī ļoti augsta sociālā nozīme. Mums vajadzētu ierobežot eh, regulējumu brīvajām profesijām, citām profesijām. Dažos gadījumos mums vajadzētu atteikties no paragrēju regulējuma, bet ļoti spēcīgs lobbyis no profesionālām profesijām savienībām ietekmē dalībvalstu iestādes, un tādēļ regulējumam līdz šim nav bijis liela panākuma e, Eiropā. Bieži vien tieši otrādi. Pārlieku liela regulējum, regulējums ierobežo piekļuvi profesijām, ir ja tiepaši jauniem cilvēkiem, kuri. Un tas palielina bezdarba līmeni jauniem cilvēkiem. Tas eh, padara sarežģītāk eh, praktizēt šādas profesijas, un arī cenas pieaug, un arī konkurētspēja ir ierobežota. Tas ir iemesls, kādēļ mums ir nepieciešama rīcība Eiropas Savienības līmenī un arī dalībvalstu līmenī. Es ceru, ka tas ir virziens, kurā rīkosies arī Eiropas komisija. Paldies! time for uh, catch the procedure. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Tereza Komodini Kakja. Es uh, nevēlējos izteikties par šo jautājumu, bet par nākamo jautājumu atvainojos par pārpratumu. Es arī atvainojos, saka priekšsēdētājs, atvainojos par šo kļūdu. Uh, Tagad vārds Marijas kungam. Brīvās profesijas to pārstāvi go, uh, veic lielu ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomikas attīstībā. Vairāk nekā 4 miljoni brīvo profesiju uh, pārstāvi jāstrādā arī drošības un uh, tieslietu jomā. Šo brīvo profesiju pārstāvjiem ir nepieciešama arī piekļuve finansējumam. Uh, Diemžēl Grieķijai uzspiestais memorāns ļoti negatīvi ir ietekmējis brīvo profesiju pārstāvis, daudz ir zaudējuši darbu un pat nevar saņemt bezdarbnieku pabalstu. Tādēļ ir nepieciešami sociāli pasākumi, lai atbalstītu brīvo profesiju pārstāvis ne tikai Grieķijā, bet visur Eiropas Savienībā, kur tos negatīvi ir ietekmējusi krīze. Paldies, saka priekšsēdētājs tagad vārds eh, Bienkovskas kundzei eh, komisārei. Godātie deputāti, vēlos pateikties par jūsu atbalstu un ļoti eh, dažkārt detalizētiem jautājumiem. Vēlos piebilst, ka komisija pilnībā atzīst, ka uh, brīvo profesiju pārstāvjiem ir ļoti liels uh, uzņēmēja darbības potenciāls, un mēs šo profesiju pārstāvis, protams, iekļausim 2020 uh, rīcības plānā un mūsu iekšējā tirgus stratēģijā pievērsīsim lielu nozīmi šiem jautājumiem, runājot arī par likumdošanas modernizāciju tāpat arī piešķirt prioritāti līguma pārkāpumu procedūrai eh, attiecībā uz šīs profesijas pārstāvjiem. Eh, ir eh, tāpat jāmazina šķēršļi, kādi pastāv piemēram, pārmērīgas prasības attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu. Tāpat ir jāatbalsta arī savstarpējais izvērtējums, tas notiks visās darbības jomās, un runa ir nevis par regulētām profesijām, bet ir jāierobežo prasības attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un jāmazina neproporcionālie šķēršļi, kas pastāv. Šobrīd komisija aktīvi sadarbojas ar dalību valstu pārstāvjiem, lai vienotos par īstenošanas uh, akta sagatavošanu attiecībā uz farmāceitiem un fizioterapeitiem un drošības aģentiem un darbs pie vienotās tirgus sistēmas tiks pabeigts līdz 2016. gadam, tātad pēc pāris mēnešiem. Šeit es atbildot Legripas kundzei to saku. Pēc šīs savstarpējās izas pasākumiem um, no, tiks spērti tālākie soļi iekšējo tirgu stratēģijas kontekstā, bet es detaļās neiedziļināšos, jo mums būs iespējas vēl par šiem jautājumiem runāt sīkāk, kad uh, šo stratēģiju būs apstiprinājusi komisāru kolēģija. Un es domāju, ka esmu īsumā atbildējusi uz uzdotajiem jautājumiem un gribu piebilst, ka liberālām profesijām tiks piešķirta īpaša nozīme iekšējā tirgus stratēģijā, domājot par uh, birokrātisko šķēršļu mazināšanu arī šajā jomā.